da ir mūsu politika ārpusē un eh, tiek ehm, apmācīti, aprīkoti robežsargi Nigērā, eh, lai cīnītos pret terorismu un pie vien arī aizturētu migrantus. Bet eh, sekas ir tādas, ka savulaik šie ceļi bija droši, bet tagad. Uh, Mm, tie ir riska pilni ceļi, kur tiek nolaupīti cilvēki, notiek izvarošanas, un beigu beigās šī politika tikai palīdz kontrabandistiem. Šķiet, ka šī politika pat tieši tiem ir veidota. Un mm, tad mm, mēs tikai turpinām skatīties, un tiek teikts arī, ka paši cilvēki saka, ka viņi turpinās migrēt, kā tas notiek arī kara dēļ Sudānā un tam līdzīgi. Uh, Paldies! Viena minūte Lebretona kungam. Paldies priekšsēdētāji. Nu, tāpat kā ANO ar Marakešas paktu, Briseles komisija uzskata, ka migrācijas plūsmas ir liktenis, kas jāpieņem, vai arī iespēja, kas jāizmanto. Un, uh, Tā paredz trīs nesaprātīgus pasākumus. Pirmkārt, Dublinas četri regulas pieņemšanu, kas sadalītu da, migrantus eh, pa dalību valstīm saskaņā ar obligātām kvotām. Otrakārt, legāla migrācijas ceļu izveida. Treškārt, iekšējo kontroļu pie robežām atcelšanai iekšienē, ko dažas dalību valsts atjaunoja. Uh, Eh, tā kā nu, nebija pietiekama pasākuma, bet eh, nekas no tā negūs rezultātu. Tieši tāda pat neveiksme būs kā Junkera plānam 2015. gadā, kad eh, vairāki tūkstoši migrantu bija jāsadala, un dalību valstis iestājās pret to, lai saglabātu savu nacionālo identitāti. Eiropas valstis uh, nav, nu, ir mirstīgas, viņi to zina, un, un arī komisija ir mirstīga, bet šķiet, ka to ignorē, jo nevēlas uzklausīt pilsoņus, un ja tā nevēlas uzklausīt pilsoņus, tad pati vien būs tā, kas pazudīs. Pusotra, pu, pusotra minūte Koelju kungam. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comissário. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs Avramopolus kungs. Šī gada laikā viens cilvēks eh, dienā mīra, lai nonāktu pie mūsu robežām. Tiešām šis procents vēsturiski ir viens no augstākajiem. Aptu, nu, ir arvien mazāk eh, pieeja patvērumu pieteikumu, bet nu, piecas valstis turpina uzņemt eh, praktiski 75% no migrantiem, eh, ņemot vērā m, mm, populisma vilni. Uh, Mēs varētu sagaidīt to, ka vismaz tiem, kuriem nebija tiesība atvērsties, tiktu atgriezti, bet eh, tā nemaz nebija. Tikai 35% efektivitāte 2017. gada atgriešanas jomā. Mēs eh, varam pastiprināt Frontex, esam gatavi to darīt vēl, un eh, mums vajadzētu varēt izveidot eh, migrācijas aģentūru, vienu no struktūrālajiem piedāvātajiem pasākumiem, bet padomus neļauj rīkoties, kā to norādīties Demēras kungs. Riotas kundze, ko jūs plānojat darīt, vai padome uzklausīs parlamentu? Eh, valsts sekretārs kundze, varat būt droša par to, ka mm, tas, ka rīcības trūkums nenāks par labu, tas tikai vājina mūsu vērtības un tikai pastiprina nacionālismu un tīru populismu. Paldies! Tagad viena minūte Nīdermuller kungam. Paldies, priekšsēdus kundz! Nesenie notikumi uh, vidusjūrā ar migrantiem un bēgļiem skaidri parāda, kādā situācijā mēs atrodamies. Tā ir situācija, kurā daļa dalība valsts politiskā egoisma dēļ e, un uzkurnāt bāļu dēļ eh, nevirz, bloķē eh, jaunās Dublīnas kārtības pieņemšanu. E, tādējādi mēs nepildam savus uzdevumus. Es domāju, ka ir tāpēc nepieciešams pagaidu risinājums, proti tāds, kurā uh, Eh, kas vismaz eh, garantētu, lai eh, vidusjūrā glābtie bēgļi tiktu sadalīti starp brīvprātīgi uzņemošām valstīm. Tās valsts, kuras nav gatavas uz to, tām ir jāsniedz tehnisko un finansiālu atbalstību citiem. Es aicinu Rumānijas prezidentūru un arī jūs, komisāra kungs, izskatīt šādas pagaidu risinājumu iespējamību, jo būtu apkaunojoši, ja mēs nespētu mūsdienu situāciju mainīt. Paldies! Paldies! Eh, vēlējos jūsu runas tulkojumu beigas noklausīties, un tagad vārds Vistisena kungam vienu minūti. Paldies! Katru gadu simtiem tūkstoši nelegālu migrantu pārpludina Eiropas Savienības robežas. Un klausoties šajās debatēs, man rodas iespējas, ka mēs vēlamies stiprināt migrantu plūsmu, vēlamies uh, atbalstīt cilvēku tirgotājus. Ja mēs tiešām vēlamies kaut ko darīt, tad eh, šķiet, ka mums vajadzētu eh, cīnīties pret to, ka apmēram viens miljons katru gadu vēlas ierasties Eiropā, lai šeit dzīvot un integrētos. Dānijai ir ļoti svarīgi par to runāt, bet eh, Dānijai ir izņēmuma kārtā par šiem jautājumiem izņēmuma klauzula apvienotai. Um, mm, padomē. Es eh, tiešām ceru, ka padoma strikt iestāsies un pateiks, eh, nē, nevajag šim psihopātiskajam patvērumu priekšlikumam, pie kura strādā komisija un parlaments. Ja mēs tiešām vēlamies atbalstīt eh, Eiropas Savienības iedzīvotāju bāžas, tad mums ir jāpārtrauc nelegālā migrācija tūlīt pat. Minute, madam, Albiol. Tagad minūti Albiela Guzmana kungs. Kundze. Pirmkārt, eh, tika nolemts eh, aizslēgt eh, robežas, lai migranti nenāktu, tad, lai viņus atturētu, tika ļauts viņiem mirt jūrā, un tad beigu beigās mafija nodrošina šo ierašanos, jo nav NVO kuģu, Eh, Spānijas valdība eh, lūd vēlas, lai Open Arms kuģis varētu doties glābt cilvēkus jūrijā, bet nu tagad beigās šī eh, stratēģija ir tāda, ka nu, mm, lai cilvēki nevarētu vispār izbraukt no Āfrikas un uh, Kas tad tā par eh, politiku, ka tur tiek finansēti centri, kur tikai notiek spīdzināšana un eh, atturēšana, un Eiropas Savienība vienojas ar um, asiņainiem diktatoriem, kā Sudāna, un bet visi līdzekļi ir tā vērti šajā um, vēlēšanu kampaņā, lai panāktu savus rezultātus. Attimēk. Mm, tagad Zamīts Dimēk, kungs, pusotru minūti. Priekšsēdz kundze. Eh, runājot par pagājušās nedēļas notikumiem. Mēs redzējām, ka cilvēki, kas trīs nedēļas bija uh, cietuši 49 cilvēki, tajā skaitā 5 migranti, viņiem tika atļauts e, izkāpt krastā visbeidzot. Bet tas notika krīzes pārvaldības e, risinājuma ietveros ar e, telefonu zvaniem starp premjeriem premjer, komisārs Avramopuls pauda eiropeisku sentimentu, eiropeisku domāšanu sacīdams, ka tas nav tas, kas reprezentē Eiropu. Mēs vēlamies ilgspējīgu mehānismu, kas būtu balstīts uz mūsu solidaritātes vērtībām, nevis šādus uh, ugunsdzēsēju risinājumus no gadījuma uz gadījumu. Un man ir vēl arī citi komentāri. Mēs redzējām situāciju, kurā uz, no lielajām valstīm uz mazajām tiek izdarīts liels spiediens, eh, šantāžas taktika. Mēs to nevaram pieļaut. Mums ir jārisina eh, problēma, mums ir nepieciešama skaidra atgriešanas politika, kas tiktu attiecināt uz cilvēkiem, kuri nav tiesīgi eh, ierasties mūsu valstīs. Paldies komisāram Avramopulam, ka viņš sacīja, ka viesosies Maltā. Tā nav pirmā reize, mēs ar prieku viņu uzņemsim. Paldies tagad minūte Morālesa kungam. Paldies, priekšsēžkungs. Um, parlaments sasaukums strauji tuvojas nobeigumam. Ir palikuši tikai trīs mēneši, un tas ir tāds deja vu. Maza valsts, Malta, kurā ir 100 tūkstoši iedzīvotāji, bija tā, kad es kļuvu par, pirmo, e, par deputātu pirmo reizi, e, pieņēmu bēgļus, atkal tas notiek, pagātne atkārtojas. Uh, Un mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs maldinām sevi un citus, ja mēs sakām, ka nav vienotas politikas, ka uh, mums nav ar tās vajadzības. Uh, šis jautājums jāatbild katram šodien, un, uh, protams, atbildē jābūt tādai, ka ir jārod kopīga pieeja, kopīgs risinājums pretējā gadījumā būs vēl daudz mirušo vidus jūrā, š, tas viss turpināsies. Tātad šie trīs mēneši ir palikuši, e, šis iespēja loks ir jāizmanto, e, un tādēļ es arī aicinu Rumāņu prezidentūru izmantojot šo iespēju ir līgumos jāparedz risinājumi, mājas darbi ir parlaments paveicis, e, prezidentūra. Izmantojot šo iespēju, ir palikuši trīs mēneši. Izdarām to. Paldies! Tagad minūte Radava kungam. Paldies, priekšsēdis kundze, dāmas un kungi. Mēs šodien runājam par krīzi vidusjūrā Un tomēr mēs eh, pat labā nepiedzīvojam jaunu krīzi un nav arī runa par milzu cilvēku skaitu. Tāpat laikā Eiropas Savienība ir bloķēta eh, jautājumā, eh, kur izvietot 40 cilvēkus. Bet kas ir ar šiem tūkstošiem, kas atrodas Itālijā un Grieķijā, arī to neizdevās atrisināt, un arī Eiropas patvērumu un migrācijas sistēmu nav izdevies reformēt dāmas un kungi kā tikt galā ar nākamām e, migrantu krīzēm, ir jāpabeidz politiskā patvēruma sistēmas reforma, lai būtu skaidrs, kas atbilda par patvērumu meklētājiem, kas izskatīs viņu pieteikumus un kā e, nodalīt patvērumu meklētājs no ekonomiskiem migrantiem. Ir svarīgi, lai šī reforma ats eh, noņem slodzi no eh, dalībvalstīm kā Grieķija, Itālija, Malta, kas ir piekrasts valsts eh, kur šie cilvēki vispirms ierodas, visiem jāuzņem savu atbildības daļu. Paldies tagad, Kastera kungs, vienu minūtu, dārgie kolēģi. Pirms dažām dienām šī cīniskā spēle Eh, tika izspēlēta 49 cilvēkiem, kurus nevalstiskās organizācijas glāba no eh, noslīkšanas nāves. Beidzot, šī spēle tika izbeigta um, pēc 18 uh, eh, traumatiskam, uh, ārkārtīgi nogušanām dienām. Šie cilvēki uh, pietavojas krasto tā maltā. Uh, vai šie eh, glābšanas kuģi eh, saņem šo drošu ostu, kurs, kur viņiem pienāks eh, jūras tiesībās, vai arī dalībvalsts atkal parādīs sevi nespējīgs. Tādēļ ir jābūt risinājumam. Ir jābūt gribī, gribošu dalībvalstu koalīcijai, kas vienojas par pastāvīgu sadals kvotu. Joprojām eh, Padomu nevēlas nopietnas sarunas vēst par Dublins 4, e, kurā ir paredzēta šī solidārā e, pārdala, e, pa ko vienmēr tik runāts. Tādai ir jābūt solidārai Eiropai, un Eiropas savienībai beidzot ir jā nāk klajā ar savu jūrās briesmās atrodušo cilvēku glābšanas programmu. Tā, to prasa cilvēcīgums. Tagad Mandla kungs. Paldies, priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi. Gan drīz nekur citur pasaulē cilvēku cieņas un brīvības vērtības nav tik dzīves kā Eiropā. Un, n, n, eh, arī tādēļ Eiropa ir tik pievilcīga un labklājīga. Eh, un ar to rokrokā iet atbildība. Mums ir arī jārūpējas par cilvēkiem, kas ir nokļuvuši briesmās. Bet tas nozīmē arī to, ka eh, mums ir jāatbalsta tiešām paši vājākie un apdraudētākie, nevis jāatbalsta noziedzīgi kontrabandisti. Uh, jauna migrācijas krīze, eh, vai migrācijas krīze ir beigusies, kā arī komisārs norādīja, un tas ir pateicoties arī tam, ka šīs noziedzīgās kontrabandistu uh, schēmas Balkā, par Balkāniem un citur ir apstādinātas, un tādēļ arī ir jāsargā ārējās robežas un jāgādā par integrāciju Eiropā tiem, kas uh, ir tiesīgi šeit ierasties, kas ir visvājākie un kas mums arī ir vajadzīgi mūsu darba tirgiem. Kienges kundze, viena minūte. Paldies! Vairāk kā gadu jau mēs šeit parlamentā runājam par Dublinas sistēmas reformu. Inovatīva, drosmīga reforma ir nepieciešama, kas ir balstīta uz solidaritātes principu. Bez šīs reform, reformas būtu iluzori uh, E, tikt domāt par e, to, kā varam tikt galā ar problēmām. Ir jābūt skaidram atbildības sadalījumam. Bēgļi un migranti viņu uh, uh, drošība ir jāgarantē, citādi uh, šāda nevalstiska organizācija kuģi arī turpmāk bezmērķīgi mm, kuģos pa vidusjūru. Mums ir jāglābi pirmkārt jau cilvēku dzīves. Uh, un cilvēki ir jānogādā pirmajā drošā ostā. Ir arī jānodrošina, ka šie cilvēki var tātad uzreiz pietāvoties, un viņiem ir jānodrošina cilvēcienīga uzņemšana. Ir jābūt arī nastu sadalē taisnīgai. Atsakāmies no pretestības pret to, vedam sarunas uz līgumu pamata, kā arī uh, uh uz uh, divu ANO kompaktu uh, pamata. Paldies, kolēģi! E, daudz runātāji ir pietiekuši brīvā mikrofona procedūrā. Es centīšos jums visiem dot vārdu. Pirmais - Lopes Agijāra kungs, viena minūte. Priekšsādātājs kundze, padome, nu es ar lielām skumjām piedalos jau kārtējā diskusijā par šo un nu, miljoniem eiropiešu domā un viņi arī uzdod jautājumus padomes locekļiem, par ko tad viņi domāja uh, viņa priekšteči, kad parakstīja Lisabonas līgumu. Uh, jo nu, parlaments ir eh, noteicis savu pozīciju, paužot savu eh, sašutumu un arī to, ka jābūt solidaritāte attiecībā uz ārējo robežu pārvaldi un arī kopīgas atbildes uzņemšanās attiecībā uz eh, pieteikumiem par patvērumu. Nu, te ir tieši jāuzņems atbildība padomēji jo patvērumam jābūt eiropeiskam eh, un eh, kopīgas atbildības jautājumam, nevis, mm, ka te var tādus eh, plāksterus uzlīmēt šai problēmai vai arī kriminalizēt eh, tās eh, organizācijas, kas cenšas eh, glābt šos cilvēkus. Priekšsādātāji pārtrauc runātāju Tomačičas kundzi. Tiešām tikai viena minūte jūsu rīcībā. Priekšsēdus kundze. Daži dalībvalstis ņem dalību atsevišķu Āfrikas valstu uh, vai hausa radīšanā šajās valstīs, jo e, viņi vēlējās šo valstu diktatoriskās valdības e, graut, bet tagad šajās valstīs vairs nav funkcionējušas centrālās vāras. Ar viņiem sadarboties, e, apstā, lai apstādinātu migrācijas plūsmas, vairs nav iespējams. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāiegulda divreiz lielāka pūliņa, lai sargātu savus ārējās robežas. Kontrabandistu pēļņa. Uh, ir jābeidz migrācijas plūsmas, ir jāmazina eh, migrācijas un politiskā patrona politika, lai tā darbotos. Eh, eh, šie bēgļi un migranti jāsadala trīs grupās - ekonomiskie bēgļi, patiesie bēgļi un parastie migranti. E, šo grupu vajadzības ir ļoti dažādas, un tādēļ nevar pret tiem arī attiekties e, vienādi. E, tāda ir īstā problēma, un tā arī jārisina. Paldies, nākamais runātājs, runātāja Bortmansa. Komisāra kungs deputāti, 2019. gads būs svarīgs gads, mums ir jāparāda Eiropas pilsoņiem, ka mēs spējam problēmas risināt Tādēļ Eiropas parlamentam arī ir jāprasa saprātīgi politiskā patvēruma politika. Stevenses kundze. Ehm, Liberāļi nesaka, ka mēs vēlamies vienkārši atvērtas robežas, bet mēs gribam vienotu ehm, procedūru visā Eiropā, politiskā patvēruma sistēmu. Mēs esam par solidaritāti starp dalībvalstīm, mēs esam par to, ka uh, problēmas tiktu risinātas ātrāk, lai migrantu bērni tiktu uh, sargāti, Dublina tiktu reformēta, dalībvalstis vienas ar to nevar tikt galā, tikai Eiropas Sanība e, var ar šīm problēmām tikt galā. Tie, kas apgalvo ko citu, e, prezentē viltus skaitļus, e, baida cilvēks, tiem būtu jākaunas. Tādēļ es aicinu komisiju un padomu parādīt izlēmību un beidzot rīkoties. Tagad Solēkungs. Paldies! Eh, ekstrēmi labējie Eiropā gūst arvien lielāku popularitātu, un tas ir satraucoši, un redzam arī dažādas eh, tendences. Eh, to mēs redzam arī mums mm, die, Andalūzijā, kur ETP e veido koalīciju ar ekstrēmistiem, un tad vēl viena stratēģija ir izolēt, kā Zviedrijā, un tad treškārt ir ņemt vērā mm, to, kādas ir šīs eh, vienkāršotās atbildes, kādas eh, sniedz ekstrēmisti patvērumu jomā, un mm, tas zināmā mērā parāda to, ka mēs jau gadiem runājam par Dublinas sistēmas reformēšanu, ka jau gadiem mēs runājam par patvērumu un migrācijas sistēmas reformēšanu, un dalību valstis eh, nespēja vienoties savā starpā. Eh, viņas parāda satraucošu solidaritātes trūkumu, to, ka nav pietiekams vēlmes eh, sadalīt atbildību, mm, un Mm, lūdzu, lai nav vairs populisma, egoisma un radīsim kādu risinājumu. Paldies, Kunevas kundze. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης. Četrus gadus pēc eh, migrācijas krīzes sākuma mēs eh, joprojām esam gandrīz pārsteigti par to, cik daudz eh, migrantu ierodas Eiropā bet, eh, manuprāt, tas ir kauns prezidentūrai padomēji, prezidentūra apgalvojot, ka eh, migrācijas, eh, migrantu skaits samazinās. Un kas tad ir solidaritāte? Vai solidaritāte ir dot naudu Āfrikas valstīm un celt bēgļu nometnes? Jo cilvēki mirs vidusjūrā tik ilgi, kamēr mūsu durvis būs slēgtas. Protams, varbūt nevajadzētu šeit sadalīt visus legālajos un nelegālajos migrantos. Nelegāls ir karš un ieroču tirzniecība ir nelegāla. Cik vēl daudz bērniem un sievietēm ir jāiet bojā, iekams mēs pārtrauksim karus. Paldies, saka prieksēdētāja. Es atvainojos visiem tiem, kuri nevarēs piedalīties brīvā mikrofona procedūrā, jo es tikai pieciem devu vārdu, kā ir paredzēts procedūrā. Bet tagad vārds Abramopulis kungam lūdzu. Uh, speak, Pirms jūs uh, runājiet, jā, jūs bijāt pirmā, kas pieteicās, bet man ir pilnīgi skaidrs instrukcijas. Uh, Tās ir ārkārtīgi svarīgas debats, un ja tas būtu manā lemšanas varā, tad es būtu devusi visiem iespēju uz, izteikties, bet es atvainojos. Tagad vārds Abramopuls kungam lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie mm. kolēģi. Vēlos izteikt pateicību par šīm debatēm, kas eh, tik tiešām bija laikā. Man būtu labi paticies, lai mums šāds debats nebūtu vajadzīgs, bet, diemžēl, tās ir nepieciešams. Un kā jau daudzi no jums teica un uzsvēra šajās diskusijās, šī ir Eiropas pēdējā iespēja. Mums nevajadzētu taupīt centienus. Komisija un es personīgi arī turpmāk esam apņēmības pilni eh, turpināt sadarboties ar jums un padomi, lai sasniegtu šo ārkārtīgi svarīgo mērķi - īstenotu Eiropas patvēruma sistēmas reformu. Vēlos pateikties jums par šo skaidro un skaļu pausto atbalstu. Mēs arī turpmāk strādāsim intensīvi kopā, lai panāktu to, izpildam savu darbu. Atbildot Entvēlts kundzei, Sofija, visi mūsu priekšlikumi ir absolūti nepieciešami, jo tā ir visaptveroša politika. Es ņēmu vērā jūsu komentārus, un es zinu, eh, cik jums ir eh, svarīgs šis jautājums, un es to respektēju. Bet no mūsu puses var teikt, mēs to redzam kā kopīgu pakotni politikai, kur jāīsteno. Nevajadzētu aizmirst, ka imigrācijas jomā visa mūsu rīcība ir savstarpēji saistīta, un ik vienam uh, ķieģelītim ir sava vieta. Īstenojot Eiropas Savienības patvērumu reformu, tas ir nepieciešams. Mums ir jācenšas uh, vērsties pret nelikumīgo imigrāciju, novērst sekundāro imigrāciju un panākt to, ka uh, patvērumu pieteikumi tiek uh, pietiekamā ātri izskatīti visā Eiropā. Mēs esam sapratuši, ka sadarbībā ar trešām valstīm ir izšķirīga ne tikai, lai novērstu nelikumīgu imigrāciju Eiropas Savienībā, bet arī, lai reizi par visām izbeigtu ar šo nelikumīgo biznesu, ar kur nodarbojas uh, nelikumīgie pārvadātāji un kontrabandisti. Sadarbība ar Āfrikas partneriem ir mūsu darba centrā. Eiropas ārkārtas trasta fonds Āfrikai ir devis konkrētus rezultātus. Tāpat ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai visas piekrastes valstis tātad vidusjūras piekrastes valsts būtu gatavas izpildīt savus uh, pienākumus saskaņā ar starptautisko likumdošanu un īstenotu uh, cilvēku glābšanu jūrā. Ir ārkārtīgi svarīgi strādāt arī uh, pie atpakaļnosūtīšanas politikas. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, mums ir jāturpina pasākumi, lai nostiprinātu un labāk pārvaldītu mūsu ārējās robežas. Mūsu piedāvājums par um, šajā jomā jau ir uz galda. Dalībās mūs aicināja to sagatavot, un mēs to esam darījuši. Tāpēc mums ir arī jāstrādā pie uh, šo priekšlikumu īstenošanas, proti uh, priekšlikumu, par kuriem esam jau vienojušies. Cienījamie kolēģi, mums ir jābūt gataviem nākotnēji neparedzamai nākotnē. Tas ir mūsu visu interesēs. Mēs nevaram atļauties šādu neorganizētu ad hoc risinājumu piedāvāšanu. Ir pienācis laiks vērsties pie darbiem. Šajā priekšvēlēšanu gadā es vēlos atgādināt vēlreiz, ka Eiropu izvērtēs pēc tā, ko tā ir darījusi eh, pilsoņu labā. Mūsu pilsoņi mums sagaida ļoti daudz, un viņi rēķinās ar mums. Tāpēc ceru, ka drīz mums būs atšķirīgs debats par uh, svarīgiem likumdošanas priekšlikumiem. Tāpēc strādāsim uz priekšu. Mūsu mēķis ir atstāt spēcīgu mantojumu Eiropas nākotnē. Paldies! Paldies, kom komisār kungs, un tagad vārds uh, valsts sekretārei Čiotas kundzei padomas vārdā. Godātie deputāti, dāmas un kungi! Situācija, par kuru mēs šorīt runājām, ir nepatīkama. Padomu sadarbībā ar dalību valstīm un komisiju mēģina izveidot tādu sistēmu, kura saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām uh, varētu sniegt mums risinājumus saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām, proti par drošām ostām un atpakaļ atgriešanu. Pagājušā gada decembrī padomu griezās pie dalību valstīm, lai turpināt īstenot padomas iepriekšējā samita secinājumus, proti mēģināt vienoties par Dublinas regulu, lai es patvērumu migrācijas politikas reformu tiešām balstītos uz solidaritāti. Proti, lai mēs tiešām palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Rumānijas prezidentūra tāpēc darīs visu, kas tās spēkos, lai iesākto darbu turpinātu. Iepriekšējo prezidentūru būtisku pūleņu rezultātā ir mēģināts rast tādu risinājumu, kas būtu pieņemami visiem. Ir piedāvāti dažādi risinājumi, un tomēr par kompromisu vienoties padomē vēl nav izdevies. Kā jau savos ievadvārdos teicu, vienošanās ir jābalsta gan uz dažādiem viedokļiem, gan arī uz kopīga risinājuma piedāvājumu. Un Pie šāda vektora pieturēsies arī Rumānijas prezidentūra. Kā jau iepriekš teicu, mēs mēģināsim vienoties par tādu sistēmu, kas saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām piedāvās paredzēmību, piedāvās adekvātas patvēruma procedūras un adekvātu atpakaļ atgriešanu. Un tāpēc pagājušā nedēļa rastais risinājums diviem nevalstisku organizāciju kuģiem ir apsveicams. Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ātri piedāvātu ilgtspējīgus risinājumus, jo pagājušās nedēļas risinājums bija tikai ārkārtas kārtā. Es uzskatu, ka migranti, dzīvojot divas nedēļas uz kuģa, nav pelnījuši šādu likteni. Mēs eh, turpināsim strādāt pie kopīgas Eiropas, Eiropas Savienības patvērumu sistēmas, mēģināsim risināt patreizējo situāciju ar skatu nākotnē. Esmu pārliecināta, ka visu kopīgiem pūliņiem mums izdosies eh, būtiski pavirzīties uz priekšu šā mērķa sasniegšanas ceļā. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies um, par šīm debatēm. Tagad eh, debatas pasludina par slēgtām. L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio della... Atsākam rīta plenārsēdes, plenārsēdi. Un tagad ir paredzēta padomas prezidenta valsts Austrijas dalībības pārskats. Griežos pie visiem deputātiem, paziņodams, ka nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra un uh, arī nepieļaušu zilo kartiņu procedūras jautājumus. Tātad, godātie kolēģi! Pirms eh, dodu vārdu kancleram Sebastiānam Kurcam, vēlētos pateikties par Austrijas prezidentūras eh, panākto. Sadarbība ar Eiropas parlamentu mums bija ļoti cieša un vēlētos pateikties par Austrijas prezidentūras uzaicinājumu, kuru saņēmu kā parlamenta prieksēdētājs eh, piedalīties Eiropas Savienības un Visāprikas konferencē Āfrikā. Tajā piedalījās kā padomas prezidents Tuska kungs, tā arī Junkara kungs, arī man bija tas gods pārstāvēt parlamentu. Ļoti auglīga konference. Vēlētos pateikties Austrijas prezidentūras eh, un valdības ministriem. Un vēlētos pateikties arī Austrijas pārstāvjiem Briselē. Tagad vārds Kurca kungam. Lūdzu! sehr geehrter Herr. Godājumais parlamenta priekšsēža kungs, godājumais komisijas priekšsēža kungs, godājumie politisko grupu vadītāji, dāmas un kungi deputāti. Es priecājos atkal viesāties pie jums, viesoties pie jums Eiropas parlamentā, lai prezentētu šodien Austrijas padomas prezentūras rezultātus. Uh, Mēs esam intensīvi strādājuši sešus mēnešus, eh, ir bijis ļoti citīgs darbs, bet arī ļoti veiksmīga sadarbība ar Eiropas parlamentu. Par to es gribu jums jau pašā sākumā pateikties. Starp komisiju, padomi un Eiropas parlamentu ir bijusi laba sadarbība šo sešu mēnešu gaitā. Paldies jums par to! Mūsu padomes prezidentūras laikā vienmēr norādījām, cik svarīga ir cieša sadarbība, plaša sadarbība ar Eiropas parlamentu. Tādēļ es gribu sirsnīgi pateikties arī Julianai Bognerē Štrausai un Karolinai Edštādlerei, kuras mums eh, plenārsēžu laikā kā padomes prezidentūru pārstāvēja šeit parlamentā. Bet gribu arī pateikties par 161 trialogu sarunu, kuras notika mūsu prezidentūras laikā 53 uh, trilogu uh, jautājumos panācām vienošanos, pateicoties padomas komisijas pūliņiem, bet arī pateicoties tam, un it īpaši pateicoties tam, ka visi bijām gatavi uz kompromisiem. Paldies Austrijas padomas prezidentūras komandai, mūsu eh, vēstniekam Mikī Mašikam Briselē, bet Aleksandram Šalenbergam un abām komandām Briselē un Vīnē. Un tā kā katra prezidentūra ir tikai viens ķēdes posmiņš, gribu sirsnīgi pateikties arī mūsu trijotnes partneriem Igaunijai un Bulgārijai un arī izmantot iespēju Rumānijas prezidentūrai vēlēt eh, visu labu un panākumu šajos sešos mēnešos, kad Rumānijai būs prezidentūra. Jūlijā es viesojos šeit parlamentā, dāmas un kungi, pie jums, un es toreiz sacīju, ka mēs nedrīkstētu uztvert Eiropas Savienību kā pašsaprotamību. Mums ikdienas ir tā jāpilnveido. Un kaut arī mums eh, atsevišķos jautājumos mēdz būt sarežģītas debates, es jau toreiz paudu, ka vienmēr būs vairāk vienojošā nekā eh, dalošā. Un šo vērtējumu es šodien eh, arī vēlos atkārtot. Eiropas saimnības struktūra ir sarežģīta, lēmuma pieņemšana tajā ir bieži sarežģīta, ilgstoša, gandrīz neiespējama, bet ir tik daudz tāda, kas mūs vieno. Uh, un tieši tādēļ esmu pārliecināts, ka nav alternatīvu šai sadarbībai un uh, Eh, mūsu vēlmē arī rast kompromiss. Es priecājos, ka šo sešu mēnešu gaitā par jums kopā arī par dažlabu kompromisu vienojāmies, un cerams līdz ar to esam Eiropas Savienību daudzos svarīgos jautājumos pavirzīt pareizajā virzienā. Ņemot vērā šodienas uh, eh, eh, izskatāmu jautājumu, bet arī tā svarīgumu, es gribu vispirms pieskarties Brexitam un ar to saistītiem izaicinājumiem. Jūlijā uzņemoties padomas prezidentūru, mūsu mērķis bija darīt visu, lai 27 valstu Eiropas Savienības bloka vienotību saglabātu. Un es gribu sirsnīgi pateikties šodien komisijas prezidentam, bet arī Mišelam Barņiekungam par uh, tālredzīgo sarunu vešanu jo mums izdevās, un arī šodien joprojām tiek saglabāta šo 27 valstu bloku vienotību, un ir arī jāsaka, ka šajās sarunās ar Lielbritāniju Eiropas komisijai nav. E, sev ko pārmest, Eiropas Savienībai nav sev ko pārmest. Mēs esam lielisku izstāšanās līgumu e, panākuši sarunās, kas ir līdzsvarots un kas gādā arī par, e, kas ir liek labu pamatu mūsu nākotnes attiecībām ar Lielbritāniju. Un pat, ja šo pēcpusdienu balsojums Lielbritānijā būtu negatīvs un nākamo nedēļu un mēnešu gaitā vēl mūs varbūt gaida sarežģījumi, es tomēr ceru, ka mums izdosies Eiropas 27 valstu bloku vienotību saglabāt kā arī vienoties par vienotu rīcību starp padomu komisiju un parlamentu. Austrija arī pēc padomas prezidentūras noteikti darīs visu, kas ir tās spēkā, lai atbalstītu šādu nostāju. Mums prezidentūrai bija moto Eiropa, kas sargā, un mums bija trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, cīņa pret nelegālo migrāciju, otrkārt, labklājība, konkurētspēja, treškārt, kaimiņa attiecības. Jo, ja mēs vēlamies gādāt drošību Eiropai, tad mums jāgādā arī par stabilitāti savās kaimiņu valstīs. Par pirmo bloku. Drošība un migrācija. Neskatoties uz blokādi, bēgļu sadalas jautājumā mums izdevās rast progresu sadarbībā ar trešajām valstīm, īpaši ar Ēģipti, bet arī ar citām valstīm mums izdevās sasniegt ka glābšanu vidusjūrā veids ne tikai eiropiešu kuģi, jo tas vienmēr ir saistīts ar ieejas biļeti Eiropā, bet ka arī eģiptieši, Lībijas krastās sardzi un citi eh, veids vairāk glābšanas akciju, un pēc glābšanas šie cilvēki uh, arī tad uh, dodas atpakaļ uz Ziemeļāfriku. Rezultātā šodien 95% mazāk cilvēku uh, ierodas Eiropā kā 2015. gadā. Un vissvarīgākais ir ne tikai pienākošo cilvēku skaits samazinājums, bet arī uh, nāves gadījumu skaits vidusjūrā ir strauji samazinājusies. Tagad centrālā vidusjūras, centrālās vidusjūras ceļš uh, uz Itāliju de facto ir slēgts. Pēdējo nedēļu gaitā mums gandrīz vairs nav šeit uh, jaunpienācēju. Mums izdevās uh, iekšlietu ministru vidū uh, Eh, starpā vienoties par eh, Frontex mandāta stiprināšanu, lai Frontex varētu veiksmīgāk sadarboties ar trešām valstīm un uzņemties aktīvāku lomu arī atpakaļ nosūtīšanā. Kas attiec uz Frontex stiprināšanu eh, personāla ziņā, mēs atbalstām komisijas ierosinājumu šajā sakarā ir jāstiprina Frontex, un es aicinu arī jūs runāt ar saviem valstu valdību vadītājiem uh, Eh, runāt ar savām valdībām, jo ir vēl starp mums arī tādi, kas par to vēl jāpārliecina. Kas attiec uz sadals strīdu, mēs centāmies to nevis eh, uz to ieēsties, bet eh, prezentēt jaunu priešlikumu kas ir arī balstīts uz solidaritāti. Paldies arī komisijai par pozitīvām atsauksmēm uz mūsu ierosinājumu. Runājot par konkurēt spēju un labklājību un mūsu labklājības ilgspējīgo nodrošināšanu, uh, Mēs galvenokārt koncentrējāmies uz e, vienotā tirgus ilgspējīgu stiprināšanu. Es priecājos, ka e, digitālā vienotā tirgus e, ierosinājums esam lielāko daļu virzījuši uz priekšu veiksmīgi, piemēram, kiberdrošības jomā vai apraides regulu. Esam arī uh, ar interneta gigantu uh, Eh, par taisnīgu viņu aplikšanu ar nodokļiem varēšu vienoties. Padomē esam principiāli par to vienošies, bet vēl lēmumi ir jāpieņem. Aicinu arī šajā jomā jūs pārliecināt, mm, palīdzēt mums pārliecināt tās valsts, kuras saglabā skepsi šajā jautājumā. Mums, kā Austrijas republikai, ir ļoti svarīga ilgspēja. Un tādēļ es priecājos, ka mums izdevās arī aizliegt zināmu, eh, zināms, eh, vienu reizē izmantojamās e, plasmasas e, izmantošana, kā arī CO2 izmešu samazinājums e, transporta līdzekļiem. Padoma komisija ir veiksmīgi strādājusi šeit, trilogu sarunas ir bijušas veiksmīgas. Darba ņēmēji ir darba vietās jāsargā no kancerogēniem, ir panākt vienošanās par Eiropas darba vietu aģentūru, arī tas ir apsveicami spēcīga, konkurēt spējīgai Eiropas Savienība būs tad, ja tai būs moderns budžets. Kas attiecas uz sarunām par daudzgadu finanšu plānu Eiropas Savienībā? Sākumā man jāatzīst, biju ļoti skeptisks. Vai mums izdosies gūt panākumus? Komisijas prezidents mani tomēr lūdza šeit uh, ķerties pie darba, eh, nekavējoties, un viņam bija taisnība. Mums izdevās gūt daudz vairāk panākumu nekā es gaidīju sākotnēji. Padomas prezidentūras eh, noslēgumā, decembrī, mēs varējām tad nodot eh, sārunu labi jau pavirzītas sarunas. Nākamajā prezidentūrā es cenu, ka šīs sarunas par daudzgadu finanšu plānu virzīsies turpmāk arī veiksmīgi. Trešā joma, kas bija mūsu prioritārā, bija kaimiņattiecību politika. Man, kā Austrijas prezidentūras pārstāvjiem, ir jāsaka paldies, ka Rietumbalkāni arī ir tagad atkal vairāk mūsu uzmanības lokā. Dažās Rietumbalkānu valstī piedzīvojam pozitīvu attīstību, piemēram, uh, Maķedonijas eh, valsts nosaukuma strīda risinājums, kas eh, šķiet tuvu, un arī eh, m, tātad tas paver uh, perspektīvas veiksmīgas un es, šim reģionam, un es ceru, ka Rumānija un uh, turpinās uh, rūpīgi savā redzes lokā turēt Rietumbalkānu reģionu komisijas prezidenta kungs, eh, paldies arī par Rietumu Balkānu fórumā, eh, Rietumu eh, Āfrikas fórumā panākto. Mēs centāmies šajā fórumā panākt lēmums, lai uzlabotu dzīves apstākļus šajā reģionā un neatstātu to tikai ķīniešu ziņā vien. Tās Āfrikas valdības, kas šajā formā piedalījās, atsaucās ļoti pozitīvi uz mūsu ierosinājumiem, Paldies visiem, kas palīdzēja to nodrošināt. Visbeidzot, vēlos pieminēt vēl tēmu, kas mums, kā Austrijas republikai, ņemot vērā mūsu vēsturi, šķiet īpaši svarīga. Cīņa pret antisemītismu un anticionismu. Novembrī Vīnē sarīkojam pirmo Eiropas konferenci par šo jautājumu ar visām uh, Eiropas ebreju draudzēm, un decembrī padomas prezidentūra pieņems secinājumus par šo jautājumu. Vēlos pateikties visiem valsts valdību vadītājiem Eiropa padomē par atbalstu šajā jautājumā. Manuprāt, tas ir svarīgi. Ja dažās dalību valstīs ebreji vairs nejūtas droši, tad mums, kā Eiropas savinībai, neklājas to vienkārši pieņemt zināšanai, bet ir jācīnas pret to ar noteiktību. Un visbeidzot, dāmas un kungi, vēlreiz sirsnīgs paldies komisijai, vispirms jau prezidentam Junkeram, Eiropas parlamentam, visvairāk prezidentam Tajānī, bet arī visiem pāriem valstu valdību vadītājiem un dalību valstīm par veiksmīgo konstruktīvo sadarbību mūsu padomas prezidentūras laikā. Mēs vienmēr pūlējāmies dot pozitīvu ieguldījumu Eiropas Savienības stiprināšanā, kompromisu rašanā, konkrētu rezultātu rašanā. Un es priecājos, ka tik daudzās jomās mums tas arī izdevās. Apsolu, ka mēs, kā Austrijas Republika, arī turpmāk aktīvi līdzdarbosimies Eiropas Savienības stiprināšanā, Un, protams, eh, es zinu, ka eh, nedaudz jau gaisā virmo priekšvēlēšanu gars Tādēļ arī visiem, kas kandidēs Eiropas parlamenta vēlēšanās maijā, vēlu arī panākumus vēlēšana kampaņā. Es ceru, ka šī vēlēšana kampaņa nodrošinās labu, intensīvu, lietišu debatu par Eiropas Savienības nākotni. Mums tāda ir vajadzīga, bet es ceru, ka šī debata arī vienmēr notiks, vienmēr cienīgi. Tieši tā tam ir jābūt vienotās Eiropas garā un arī mūsu pilsoņu interesēs. Paldies vēlreiz par labo sadarbību šo sešu mēnešu laikā. Vēl jums un Eiropas Savienībai arī turpmāk panākums. Paldies! Thank you, Chancellor, for your... Paldies, kanclēri kungs, par jūsu uzstāšanos un arī par eh, jūsu iestāšanos eh, ciņā pret semītismu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī šim parlamentam, kas strādā pie um, reliģiskā dialoga. Liels paldies par jūsu darbu šajā jomā. Parlaments jums ir ļoti pateicīgs. Liels paldies, un tagad vārds uh, komisijas prezidentam uh, Junkerkungam. Monsieur uh, le président. Priekšsēdētāj kungs, uh, labdien! Dāmas un kungi, cienījamie deputāti! godājumais federālā kanclerkungs, godājumā ministres kundze, pārie Austrijas federālās valdības kabineta locekļu vēstnieka kungs. Jūs esat devis lielu ieguldījumu Austrijas padomas prezidentūras darba panākumos, dāmas un kungi. Diez vai man ir vērts atkārtot federālā kanclera teikto. Austrijas padomas prezidentūras bilance ir ievērības cienīga. Ņemot vērā vienošanās skaits starp padomu parlamentu komisiju. 134 dosie ir veiksmīgi e, novest līdz galam ar vienošanos. Ir 73 vienošanās ar e, komisiju un arī ar parlamentu. Paldies, jo es domāju, ka Austrijas prezidentūra ir panākusi daudz, arī salīdzinot ar tādiem, kas nāca uzsākt savu prezidentūras darbu ar lielākām pat ambīcijām nekā jūs. Austrijas padomas prezidentūras bilance ir nu dien cienījama, bet ir viens izņēmums. Es gan būtu vēlējies, ka Austrijas federālā valdība pretēji tam, ko daudz no mums domāja, būtu arī atbalstījusi arī ANO migrācijas paktu. Kanclers zina, Sebastians zina, es esmu ar viņu vairāk kārt par to debatējis, ka būtu bijis vēlams, ka, ja padomas prezidentūra būtu gājusi pareizajā virzienā, tā vietā, lai raidītu negatīvus signālus, bet Patiesība ir arī tā, ka Austrija nebija vienīgā valsts, un, kas noraida šo migrācijas paktu. Es to nesapratu, un līdz šodienai to nesaprotu, kā tā varēja notikt. Bet neskatoties uz šo autobiogrāfiski vājo mirkli, man nav nekā slikta sakāma par Austrijas prezidentūru. Neskatoties uz to, ka bija zināmas šaubas, skepse, šī padomas prezidentūra kalpoja Eiropas kopējai lietai. Kaut mums būtu vairāk šādu prezidentūru, kas eh, strādā tik cītīgi, uh, tik uh, uh, konsekventi kā Austrijas padomas prezidentūra. Un man bija liela, uh, liels prieks, pat bauda, ka mēs kā komisija vienmēr varējām paļauties uz mūsu austriešu draugu. Uh, atbalstu, kad gāja runa par 27 valstu bloka vienotības saglabāšanu, piemēram, Brexit jautājumā. Tas nebat, nebūtu nebija tik viegli, jo šī debata notiek ne tikai Eiropā domas līmenī, bet aro, arī uh, um, nozaru padomu līmenī, kur Austrija rādīja ļoti skaidru nostāju, un par to tā ir pelnījusi uh, cieņu un atzinību. Esmu ļoti priecīgs, ka Austrijas padomes prezidentūra, kā jau arī Sebastiāns teica, komisijas priekšlikums eh, ārjo robežu stiprināšanas sakarā atbalstīja. Man jāatzīst, ka komisija jūsu atbalstu ārjo robežu stiprināšanai modernizēja, pārbaudīja eh, eh, savu priekšlikumu pārbaudīja un pielāgoja, ņemot vērā Austrijas prezidentūras ierosinājumu Mums, mēs sacījām, ka līdz 2020. gadam būtu jābūt 10 tūkstoši Frontex darbinieku. Austrijas kanclerim tas šķita nereāli. Un man jāsaka, ka tagad federālais kanclers un komisijas priekšsēdis ir vienīgie, kas ir palikuši, kas atbalsta to, ko visi vēlējās īstenībā. Kanclers mēģināja dažādās eh, padomēs šo dzīvību uzturēt šo ideju uzturēt pie dzīvības. Man ir gripa, diemžēl, tā ir laba ziņa jums, es nespēju ilgāk runāt, kā mana balss man kalpos, bet tādēļ es gribētu vēlreiz padomes divkosību eh, norāt. Visi no mums prasa vairāk darīt robežu apsardzībā, mēs to darām kopā ar federālo kancleru, un tagad pat dalībvalsts to neatbalsta. Es to nespēju saprast. Vai nu mēs e, darām to, ko mēs prasām e, no citiem, vai arī turam muti. Jebkurā gadījumā es esmu pateicīgs Austrijas kancleram un federālajai valdībai, ka komisijas priešlikums tā ir maksimāli atbalstījusi. Esmu arī pateicīgs par to, ka neskatoties uz sākotnējām šaubām, mēs spējām panākt progresu darba aģentūras e, jautājumā. Es vēl atceros sarunu ar tevi, Sebastiānu, federālā kanclera birojā, kur es tevi draudzīgi norāju šo tēmu virzīt uz priekšu. Kanclers to darīja, neskatoties uz arī savām šaubām. Esmu pateicīgs par to, ka mums tagad arī būs darba aģentūra, kam šķiet, ka Eiropa Eh, var pastāvēt pret strādājošiem, eh, tas kļūdās. Eiropai, kas sargā bankas, tai ir jāsargā arī darbņēmē, un Austrijas prezidentūra ir to sapratusi un mums atbalstījusi šajā ziņā. Daudzgadu finanšu plāns. Arī šeit Austrijas prezidentūra ir jāslavē, neskatoties uz sākotnējām šaubām, uz kurām arī kanclers norādīja, Austrijas prezidentūrai izdevās panākt to, kas senāk netika panākts, proti e, šīs saruna, sarunu kastītes vai sadaļas piepildīt ar saturu. Parlaments ir prasīgāks nekā padome šajos jautājumos, bet saruna bāze tagad ir tāda, kas ļaus panākt progresu attiecībā uz finanšu, daudzgad finanšu plānu Tātad arī šajā jomā Austrijas prezidentūra ir strādājusi ļoti veiksmīgi, es varu to tikai uzslavēt. Es zinu, cik svarīgi, cik sarežģīti ir e, šie priekšdarbi e, pie daudzgadu finanšu plānu. E, Austrijas prezidentūrai jebkurā gadījumā izdevās ar to labi tik galā un likt labu pamatu mūsu tālākam dargam pie daudzgadu finanšu plānu. Paldies arī padoms prezidentūrai par skaidriem vārdiem, eh, runājot par antisemitismu. Es nebūtu domājis, ka manas dzīvības laikā, man mūža laikā vēl tā varētu notikt, ka ebrejiem būtu jābaidās Eiropā apliecināt savu ticību. Austrijai bija īpaši grūti eh, varbūt Eh, par antisemitismu skaidru valodu runāt, bet tā to ir izdarījusi. Es vienojos, vi, viesojos Vīnē pirms dažiem mēnešiem, apmeklēju tur arī, viesojos tur arī ebreju draudzē, arī lai skaidri parādītu, ka Eiropā nav vietas antisemitismam un e, naidam pret, pret e, eh, citādo, un Austrijas padoms prezidentūra šeit paudus skaidrs vārdus, kanclerkungs ir paudus skaidrs vārdus. E,